Tā kad mm, notiks balsošana. Hat sie schon gelöst? Ja, ja, mehrmals. Ach so. Äh, Frau Koracas Bildes kundze vēlas izteikties par procedūras jautājumu. Jūs esat lūgusi vārdu, Korats Bildes kundze. Lūdzu, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Kā jūs ziniet, ir pagājis pāri par vienu mēnesi kopš brīža, kad mēs pierādījām Lepenas kundzes balsošanas krāpšanos šajā parlamentā. Ļoti daudz kolēģi vēlētos dzirdēt, kāds ir patreizējais status quo izmeklēšanā, īpaši Macedo Graf, kurš ir uh, E, kurš ir um, šīs te politiskās grupas prieksēdētāja vietnieks. Prieksēdētāja kungs, es vēlētos jums uzdot konkrētu jautājumu. Vai jūs paredziet uzklausīšanu, vai jūs esat paredzējis uzklausīt arī Lepenas kundzi, jo viņa ir līdzprieksēdētāja ENF grupā? Paldies! Frau Koratza Bild. Koratzas äh, Bildes kundze. Es esmu sācis äh, izmeklēšanu un es esmu veicis uh, izmeklēšanu par nepareizo un krāpniecisko balsošanu par uh, grāfa kungu Viņš ir atkārt, tā bija nepareiza balsošana, un tagad ir jāizlēmi par uh, piemēroto sodu. Tas, šis lēmums vēl nav pieņems. De Grāfa kungs ir atzinis šo kļūdu un uh, at, arī ir gatavs, uh, ka viņam piemēro sodu. Es Uh, jā, es tā tad uh, uh, kolēģi norādīja, ka viņš ir balstojis Lepenas kundzes vārdā, un to viņš neatzīst, un man kolēģi ir rakstījuši apliecinot, ka viņš ir balstojis Lepenas kundzes kundzes vietā es esmu uzaicinājis uz sarunu un notikusi saruna ar kolēģiem. Visi ir man apliecinājuši parakstītā protokolā, ka viņi ir redzējuši un apliecina to, ka viņš ir šādi nobalsojis. Kad es pabeigšu izmeklēšanu, tad mēs arī uh, pieņemsim lēmumu. Četri, pieci kolēģi saka, ka viņi to ir redzējuši, viens kolēģis saka, ka viņš to nav darījis Nu, izmeklēšana attiecībā uz Lepenas kundzi, kā uh, tajā epizodē, kas tiek pārmesta Baja kungam, ka viņa ir apgalvo, ka viņa ir bijusi zālē, un jautājums, vai viņa zina, ka viņas vietā kāds ir nobalsojis vai nē un nav nekādas nozīmes, vai viņi ir ģenerāla sekretāri vai nē. Vienkārši jāizmeklē, kas ir noticis, un kad aizmeklēšana būs pabeigta, es jūs par to informēšu. Lūdzu. Es jau toreiz uh, jautāju tā tad, uh, eh, vai Eh, kāds bija balsu samērs šajā balsojumā, vai eh, ja jūs noskaidrosiet, eh, ka ar krāpšanu ir iegūts neliels pārsvars, kāds būs jūsu lēmums šajā jautājumā? Krāmera kungs, nevienā no šiem gadījumiem nav bijis tā, ka balsojumā bijis neliels balsu pārsvars, neatkarīgi no tā, vai tas Eh, bija de Grāfkungs vai Beikungs, kas balsoja Lepēnas kundzes vārdā. Eh, līdz ar to šis eh, krāpnieciskais nepareizais balsojums nav ietekmējis balsojuma rezultātu. Lūdzu, Galniškungs. kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, es esmu vecs deputāts, kura prostata arvien aug lielāka un enerģijas kļūst arvien mazāk. Un, ja balsojums notiek divu ar pus stundas, kas ir paredzēts, kāda procedūra, lai nodrošinātu mana klā, manu klātbūtni zālē, un tāpat laikā es varētu apmierināt savas dabiskās vajadzības, paliekot savā krēslā. Un noslēgumā gribu teikt, ka 10. oktobrī 1987. gadā Francijas Nacionālā asamblējā redzēju, ka mūsu bijusī kolēģi sociālistu deputāte Trautmana balsoja vairāk nekā 160 savas grupas klāt nēsošo deputātu vārdā pretrunā ar Nacionālās asamblējas reglamentu, pretrunā Francijas konstitūciju un pretrunā ar likumu, kas nosaka e, deputātu status. Paldies! Jā. Verehrter Herr Kollege Gollnisch, godātais kolēģi Golnišs. Nu, diemžēl tiešām uh, novecošanas process skar mūs visus, un tas skar arī visus orgānus no galvas līdz pat uh, kāju pēdām, diemžēl. Un, protams, uh, ja ir vērts padomāt par to, kā mēs jums varētu palīdzēt. Es E, vēlreiz konsultēšos ar politiskajām grupām par šo jautājumu. Herr Teurer. Teurer kungs. Herr Kollege Teurer verzichtet. Teurer kungs atsakās no iespējas uzteikties. Labi, paldies. Tad tagad pārējām pie balsojuma par uh, uh, nodokļu izmeklēšanas komisteju, un ta, tagad ir personāls balsojums, vai visi kolēģi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Tātad lēmums ir pieņemts. Līdz ar to tiek izveidota šī uh, komiteja un tagad balsojām par Eiropas Savienības Lihtenšteinas nolīgumu. Jā, lūdzu. ir balsošanas sarakstā paredzēta eh, divi balsojumi, viens par eh, komitejas izveidu un otrs par tās sastāvu. Abstimmung war korrekt, das zweite. Tātad eh, balsojums bija pareizs. Tātad, un pēc tam notiks sastāva apstiprinājums, tā kā esmu rīkojus, rīkojies pareizi. Tagad Lūnes ziņojums par Eiropas Savienības Lihtenšteinas nolīgumu. Sākam balsot, tas ir personāls balsojums. Vai visi kolēģi nobalsojuši? Beidzam balsot. ziņojums pieņemts, sveicam referentu. Tagad Mecolas Kelleres uh, ziņojums, pirmais grozījums, personāla balsojums. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Orģināla teksts trešajā punktā, kas par? Pret atturas. Vēlreiz jāpārbauda rezultāts, balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. Orģinālais teksts, ceturtā punktā, pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. Piektais punkts, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu katram gadījumam, balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts.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 Devītais punkts trīs daļās pirmā daļa par. Atturas pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemta. Trešā daļa par. Pret. Atturas pieņemta. 12. punkts arī trīs daļās pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa par. Pret tre, atturas pieņemta, trešā daļa par, pret, atturas pieņemta. 14. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 18. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta, 19. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta, 21. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret atturas pieņemta. Nu labi, pārbaudīsim elektroniski, balsojam par otro daļu. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīta. Ļoti labi. 23. punkts. Pirmā daļa par pret atturas pieņemt, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta, 26. punkts par, pret, atturas. Eh, jāpārbauda, balsojam elektroniski. Vai viss nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 28. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, 30. punkts par, pret, atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski, vai nobalsojuši visi, beidzam balsot. Pieņemts. 30. punkts. Tagad 31. par pret atturas. Izskatījās, ka bija vairākums, bet ja vēlaties, varam pārbaudīt rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemta, 35. punkts par pret atturas pieņemts. Ievilkums 4, divās daļās par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts Grūti eh, saskatīt, kāds ir rezultāts. Balsojam elektroniski par otro daļu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums C. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts apsvērums L, divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Labi, ja vēlaties pārbaudīsim balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. U apsvērums divas daļas. Pirmā daļa par pret pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Vai jūs vēlaties pārbaudīt rezultātu? Labi, balsojām elektroniski par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. Q apsvērums, kas par pret atturas ar tāds pats vairākums, bet, nu, katram gadījumā pārbaudīsim balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par rezolūciju ar visiem grozījumiem kopumā personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Un ziņojums ir pieņemts. Tagad balsosim par Dēlīkundze ziņojumu ilgspējīgu mobilitāti pilsētās. Pirmais punkts - personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Piektais punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais punkts, kas par pret atturas pieņemts. Astotais punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais punkts personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais punkts, kas par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais punkts par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. punkts personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 20. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņēmts. 27. punkts, divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta, 28. punkts, divas daļas, pirmā daļa personāla balsojums, beid, beidzam balsot, pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 30. punkts. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 32. punkts Personāla balsojums trīs daļas. Pirmā daļa - personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa - personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta trešā daļa - personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad 36. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 29. punkts divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 44. punkts. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Pirmais grozījums, personāla balsojums. Jā, lūdzu. Vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, saka referenti. Jums uh, iesniegtais grozījums ir tiešām būtisks. Uh, par spīti Volkswagen skandālam mēs konstatējam, ka joprojām tiek piešķirtas publiskās subsīdijas fosilām kurināmam konkrēti deg, dīzeļdegvielai, kurai ir eh, priekšrocības saskaņā ar tradicionālo uh, Uh, degvielu, un tādēļ mēs kolektīvi ierosinām šajā grozījumā vērsties pie dalību valstīm pārtraukt valsts subsīdijas fosīlajai degvielai. Paldies! Lūdzu, uh, mieru kolēģi. Paldies, priekšsēdā. Tā jau bija politiskā runa, nevis atlatot komentārs par procedūru. Tad, manuprāt, šis bija politisks komentārs. Tas nebija tāda runa par procedūru. Paldies, priekšsēdētā. Godātājs kolēģi, kolēģa Delī ir referente par šo jautājumu. Un tas viss atbilst uh, reglamentam. Man viņai ir jādod uh, re, vārds saskaņā reglamentu, bet, protams, ne politiskam paziņojumam. Un Delikundze tiešām izmantoja šo iespēju politiskam paziņojumam, bet tagad mums ir jābalso. Esam nobalstojuši. Noraidīts. Wir kommen nun zu Paragraph 6. Tagad 46. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 47. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. punkts par pret atturas. Jāpārbauda balsojam rezu, elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. Uh, punkts personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. punkts personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums D, kas par pret atturas. Jāpakaut ir rezultāts, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums kā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piecsimt divpadsmit pār simt trīs pret seši atturējās. Tagad apsvērums M. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums V. Arī personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums dubult V divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. X apsvērums trīs daļās, pirmā daļa par eh, personāla balsojums. Eh, beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa arī personāla balsojums. Beidzam balsot. pieņemta un tagad rezolūcija personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemta. Direkt in Hagi auf dem